godātais priekšsādātājs Solīkungs, Targas Šaldārs Ursula. Es sākumā gribētu godināt visus tos, kas strādā veselības aizsardzības nozarē un cīnās pret Covid-19. Visa Eiropa jums pateicis, un es zinu, ka šī cīņa vēl nav beigusies. Un um, izsaku cieņu visiem tiem, kas uh, strādā, kas pieņem sarežģītus lēmumus, kas ietekmē miljoniem pilsoņu dzīves. Eiropa, kas ir nepieciešama, uh, ir uh, solidāra, devīga ikdienā un radoša. Mēs piedzīvojam sarežģītu brīdi, un tas ir pārbaudījums. Un tas arī noteiks to, kā dzīvosim Tālāk mēs izveidosim nākotnes pasauli mācoties no šī brīža eh, kļūdām. Un eh, jāmācās no visa tā, ko šī sanitārā krīze var mums eh, dot kā mācību. Mēs nenonāksim labākā situācijā, ja neatzīsim, ka sākotnējā kavēšanās un sākotnējā komisijas uh, rīcība ir atstājusi tādu uh, rūktu iespēju dažiem uh, un pilsoņiem. Mums ir jāmaina situācija, mums ir jā um, izvesaļojas, un tas ir attiecams ne tikai uz vīrusu, bet arī uz egoismu. Un uh, maska, kas ir, mums ir um, jā atbrīvos no tās, lai at, uh, zītu arī mūsu kļūdas. Mums ir nepieciešama uh, sistēma, kas būtu spēcīgāka. Eiropa ir nevis mūru Eiropa, bet gan vilcienu un uh, helikopteru Eiropa, kas uh, slimos pārved tur, kur vēl ir uh, brīvas kapacitātes. Un Eiropa tā ir, uh, tas ir uh, risinājums un uh, veids, kā virzīties uz priekšu. Mums ir nepieciešams spēcināt Eiropas um, spēju reaģēt uz uh, krīzi uh, un mums ir jābūt spējīgiem reaģēt arī pilnīgi neatkarīgi. Tādēļ mums ir uh, jādomā par Eiropas veselības mehānismu, kas jāveido. Otrs jautājums - ekonomika. Mēs visi esam uh, izmantojuši vārdus, lai arī kas būtu nepieciešams, un tagad ir laiks uh, tos uh, ieviest dzīvē. Mums ir uh, jābūt eh, spēcīgiem, jāpārvar šī krīze. Uh, Un um, neatkarīgi no tā, vai valsts ir e, eirozonā vai nē, mums nav jābūt visvieniem, bet solidāriem šobrīd. Un es gribu teikt, uh, komisijai nav uh, brīdis maziem pasākumiem. Mums ir nepieciešami plaši soļi, kā Ursula Vonderlējens kundze teica, ar jaunu maršalu plānu un ar jauno digitālo perspektīvu un uh, zaļo darbu kārtību. Mums ir nepieciešams ambīcijas, lai šīs stratēģijas tagad ieviestu investīcijām, nodarbinātībām, MVU un nākotnes rūpniecībai. Šī uh, krīze pārbauda visus iekšējos tirgus. Mums ir tie jāspēcina un jāveido uh, eh, plašāk. Un trešais autoritārs režīms nav labākā situācija nekā mūsu demokrātiskā sabiedrība, kas balstās uz to, ka katrs respektē kolektīvos lēmumus. Un bailes uh, nav viss uh, risinājums, bet uh, kā veiklis. Uh, mums ir uh, tas uh, jābūt solidāriem un jāsaka tiem visiem. Uh, par demokrātijas nozīgumu arī uh, Viktoram Orpanam. Mums ir nepieciešams tiesiskums ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Jautājums ir, kāda būs Eiropa pēc tam, pēc šīs krīzes vai uh, milzis ar uh, malkājām, vai arī spēcīga un reaģēt uh, varoša tur, kur nepieciešams. Negaidīsim nākamo krīzi, lai saprastu to, ka mūsu nākotne uh, Itālijā, Polijā, Zviedrijā neatbilst visu mūsu individualismam, bet mūsu kapacitātei uh, strādāt kopā. Šī krīze parāda, uh, cik steidzami nepieciešama ir darbība un konference par Eiropas nākotni, kas kļūt nozīmīgāka nekā jau kad. Tātad mums ir jāsakārto Eiropas ēka, tā jābūt demokrātiskākai un spēcīgākai. Šai krīzei nav jābūt eh, domstarpībām, mums tā jāpārvērš uz uh, platformu, kur uh, cīnīties pret mūsu bailēm, aizspriedumiem, uh, divkosību un uh, pārēju. Mums ir jāmācās no pozitīvajām šīs krīzes mācībām. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem uh, Čolas kungam. Tagad ideja uh, komitejas vārdā Kampadi Mūzīkungs. kungs. Paldies! Es gribētu teikt paldies Mišela kungam un uh, Vanderlainas kundzei par viņu uh, klātbūtni zālē. Es ceru, ka šī ir pēdējā sēde, kad atrodamies telpiski tik tālu viens no otra. Un uh, es ceru, ka Nacionālajā parlamentā strādā un arī mēs varēsim Brīselē noturēt sēdes, kā ierast. Es esmu no Ligūrijas, no Itālijas, Lombardija ir netālu no manas dzimtās pilsētas, un jebkurš manā reģionā pazīsta draugus vai radiniekus, kas ir vai nu ļoti sarežģītā situācijā, vai kas ir uh, miruši. Tas, ko daži vēl uh, varbūt nezin vai nav sapratuši, ir tas, ka šī vilšanās no to puses, kas ir vieni paši šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Vieni paši tādēļ, ka viņi ir uh, vai no nu, uh, karantīnā, vai uh, vieni paši tādēļ, ka viņus, uh, viņu radinieki nevar atbalstīt tādēļ, ka viņi ir uh, slimnīcā un var, uh, ir situācijas, kad radinieki pat nevar atnākt uz bērēm. Uh, Šī situācija ir ļoti smaga ne tikai um, veselības uh, um, nozare, bet arī rūpniecībā, rūpniecībā arī uh, pašnodarbinātajiem. Un tādēļ būs nepieciešams veidot mehānismus un tādus um, soļus, kas novadīs pie tā, ka rūpniecība var atsākt droši darboties lai situācija būtu droša gan darba ņēmējiem, kas drīz varētu būt simtprocentīgi droši un darbspējīgi. Ja mēs vēlamies ātri no šīs situācijas izkļūt, tad tas būs saistīts ar noteikumiem, noteikumiem, kas ir Eiropas līmenī. Un tagad mums no tiem ir jāatkāpjas un ir ļoti nozīmīgi, lai to saprastu. Uh, un jādomā arī par to, kāda ir noteikuma sistēma. Noteikuma sistēma noved arī pie tā, ka Eiropa ir kontinents, kur uh, visā pasaulē ir mazākais pieaugums reģistrēts. Mēs uh, runājām par šo krīzes situāciju, bet tas varētu būt arī kas cits vai uh, ekonomiskas problēmas vai uh, vardarbība. Tātad pēc šīs krīzes mēs nedrīkstam vēlreiz atkārtot kļūdas. Nedrīkstam tos noteikumus, kas ir noveduši pie neveiksmīgas darbības, uh, atkal uzturēt. Eiropas Savienībā ar tirdzniecības nolīgumiem uh, tika izveidota situācija, ka uh, rūpniecības uzņēmumi pat devās prom. Daži no uh, prezidentiem eh, runā par ekonomikas izmaiņām, piemēram, arī Francijas eh, prezidents runā par situācijas izmaiņas nepieciešamā lauku saimniecībā, un tagad gribu teikt pāris vārdus par pētniecību. Eiropas eh, pētniecības padomas priekšsēdētājs atkāpās pirms dažām dienām un teica, ka nav iespējams strādāt šādos apstākļos. Ļoti bieži tiek izmantots vārds patiesība un, izmēģ, un mēģina tam dot uh, Eiropas uh, perspektīvu. Un, manuprāt, komisija mēģina uh, aizstāvēt, bet komisija ir pati, pati upurs savai komunikācijai. Un pilsoņiem tika uh, rādīta sistēma vai arī tāda tā kā darba bilance vai budžets, kurā teica, jā, tas ir. Uh, liederīgs, bet būtībā neko daudz nevarēja pat izdarīt. Ļoti būtiski ir tas, lai valstis būtu brīvas darīt to, kas ir nepieciešams. Pat labam redzam, ka ir noteikumi, kas nedarbojas, un tādēļ būs jāmaksā par sekām. Drīz eh, būs eh, ļoti nozīmīga Eiropada un bez Itālijas eh, parlamenta atbalsta Itālijas uh, Premjerministrs tur stūdolsies, tiks diskutēts par stabilitātes mehānismiem. Es esmu drošs, ka Itālija situāciju pārvarēs, bet es neesmu tik ļoti drošs, ka Eiropas Savienība spēs pārvarēt šo krīzi. Eiropa, uh, Itālija spēs, uh, par Eiropu neesmu pārliecināts. Paldies! Paldies tagad Lamberts kungs. Godājamie ja līdzpilsoņi, godamie klātesošie. Es uzrunāju jūs no Eiropas parlamenta sēžu zāles, no demokrātijas sirds, kura šobrīd darbojas palielinātā ritmā, apzinoties to, ka mūs visus skārus ir pandēmija. Šīs ir ļoti nopietnas dienas. Pirmkārt, mēs domājam par desmit tūkstošu vīrusu upuru viņu tuviniekiem, kuru gan ikdienu, gan arī visgrūtākos brīžus vēl grūtākus padara esošie ierobežojumi. Tāpat mēs domājam par visiem, kuri cieš no šī vīrusa. Mēs domājam visiem par tiem, kuri stājoties pretī pandēmijām atrodas savās darba vietās, lai mūsu sabiedrība varētu turpināt dzīvot. Eiropa saskaras ar vissmagāko krīzi pēc 48. gada. Koronavīrus radītājs šoks atklāja mūsu sabiedrības trūkumus, kurus mēs līdz šim negribējām ņemt vērā. Un šobrīd mēs mēs redzam, ka. Uh, kāds ir stāvoklis veselības aprūpē? Mēs redzam, uh, kā e, mūsu sabiedrība ir kļuvusi neaizsargāta, kā atklājās e, sociālās nevienlīdzības, kā miljoniem eiropiešu mēnešu laikā ir e, nonākuši piespiedu bezdarba situācijā, kad viņiem ir jālikvidē, jāslēdz darba vietas. Un tie, kuri vēl vakar Eh, tika uzskatīti kā pakļauti nabadzības riskam. Statistiski šodien tajā ir nonākuši. Tāpat viņiem nav piekļuvis kvalitatīvam darbam, eh, pietiekamai sociālajai aizsardzībai eh, mēs eh, vēl vairāk redzam neaizsargātības situācijas, kādas izpaužas Eiropā. To nedrīkst aizmirst, tāpēc runājot par pandēmijas nekavējošo ietekmi, esmu ļoti nobažījies par to, kādas sekas būs mūsu sabiedrībai. Pirmkārt, kā kārtīgi reiz, vismazāk aizsargātie maksās par krīzi, par kur tie nav atbildīgi. Es domāju par tiem, kur dzīvo pārāk mazos dzīvokļos vai kuriem nav dzīves vietas, eh, kuru dzīve karā aizmata galā, kur kuru e, e, atrodas e, patvērumu pieprasīšanas centros pie Eiropas robežām pār tiem, kurus pandēmija skars pilnā mērā. Par tiem, Tāpat kā cerēsimies, kā pirms desmit gadiem eh, finanšu krīzes laikā, kad nevienlīdzības mūsu sabiedrībā eksplodēs, eh, eh, apdraudot viņu pastāvēšanu kā tādu. Otrkārt, veselības aprūpe, mūsu sabiedrība, veselības aprūpe ir tiek vājināta kā Polijā vai pat pārtraukt kā Ungārijā. Tāpat arī mūsu justīcija, kas darbojas palielinātā ritmā un kas draud novest pie nepārtrautas uzraudzības riska sabiedrībā un tālāk. Ir jādomā pār mēģinājumiem, pat nepietiekamiem, uh, atjaunot mūsu sabiedrības eh, eh, saskaņu ar dabu. Ir jādomā par bioloģiskās daudzveidības eh, saglabāšanu. Resursu izsmelšana neapstājas ar koronavīrusu, un pašreizajā situācija var būt vēl letālāk mūsu sabiedrībai. Tālāk ceturtais risks, ka var nopietni tikt skarta transnacionālā demokrātija. E, pēdējie atsevišķu dalību valstu rīcība e, ierobežot medicīniskā materiāla eksportu e, vēl skaudrāk atklāja to, ka ik, katrs ir tikai par sevi. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Savienība ir kolektīvi līdzekļi rekonstruēt savu ekonomiku, protams, ar nosacījumu, ka mēs to mobilizējam kopā. Un, ja mēs esam nokļuvuši parādā, uh, parādu jūgā kopīgi, mums ir jāizņemas kopīgi, lai mēs varētu to atmaksāt kopīgi. Tā ir Eiropas solidaritāte. Un šajā sakarā es vēlos uh, uzru, uzrunāt. Uh, Eh, Nīderlandes finanšu ministru, Nīderlandes premjeru un visus, kas stāv aiz tiem. Viņu valsts, tāpat kā Vācija, kā Somija, kā Austrija un visas šīs tā saucamās prātīgās valstis bija pirmās un galvenās saņēmējas. E, ekonomiski no Eiropas veidošanas. Vēlos skaļi teikt, ka solidaritāte ir cena, kas ir jāmaksā par vienoto cenu un vienoto valūtu, kas viņiem ir tik dārga. Un ir šokējoši dzirdēt no Nīderlandes politiķu puses eh, norādījumus par budžeta disciplīnu, lai, lai gan viņu valsts eh, ir eh, kavējusi citām valstīm pilnā mērā nodrošināt uh, Eh, budžeta ieņēmumus. Dārgie kolēģi, jūs mani pazīstat, mēs zaļie Eiropas re reģionālisti, mēs neesam tie, kuri vētrā nolaiž rokas. Vissliktākais var nolikt, notikt tad, ja mēs tam pakļaujamies. Šī krīze var parādīt mums jaunu saplāšņu sabiedrībā un ar jaunām iespējām. Pirmā varētu skart uh, dažādo uh, profesiju e, kategorizēšanu un hierarhijas, tas varētu skart dažādus banķierus, tās saucamos investorus un futbola zvaigznes. Un mēs varētu pievērst, e, pievērst lielāku uzmanību mūsu lauksaimniekiem, kuri apstrādā zemi, kuri mums gādā pārtīgu. Tāpat ir jādomā Eh, par tirgu, kas nevar būt tīrā ideoloģija. Realitāte ir tā, ka vispārējo interesu interešu aizsardzība, sākot dzīvības aizsardzību, demokrātijas aizsardzību un valsts uh, pakalpojumu aizsardzību. Visi interesēs ir ļoti būtiski. Tāpat uh, korona vīrus varētu sagraut mītu, ka cilvēks ir e, dabas kronis. Nē, cilvēks ir daļa no dabas, un mums tajā ir jārīkojas atbildīgi, zinot noteikumus un tos respektēt. Vēl viens e, vīrusu upuris varētu būt apsēstība, vienmēr iegūt vairāk, vienmēr. E, nopelnīt vairāk, mums jāatgā, jāpatur prātā arī tas, ka pārlieci. Jāpatur prātā, ka mūsu kapacitāte, mums ir sava eh, kapacitāte uzņemt, eh, iz, eh, izturēt triecienus tālāk Ir jāpārskata mūsu attieksme pret homo ekonomikus. Ir jāpatur prātā, kā dzīve, protams, pastāv eh, zināmā mērā atkarībā no materiālā komforta, bet arī no laika un telpas, kas dot iespēju mums būt attiecībās ar vienam ar otru un ar pasauli. Dargie līdzpilsoņi, pandēmija ir brutālas pauzes laiks visai cilvēcei. Mums ir kopīgi jāizvēlas tas ceļš, par kur, pa kur ies mūsu sabiedrības. Un mūsu prāti ir bezatbildīgi vienkārši gribēt atsākt mašīnu dar, eh, mašīnas darbību, kā tā bija pirms koronavīrusa. Paturēsim prātā, ja pandēmija ir parādījusi mūsu sabiedrības neaizsargātību, globalizācijas un ne, neoliberālismu dēļ, tad uh, iesnoslēgšanās sevī nenozīmē vislabāko pretoties spēju. Starp efektivitāti un izturēt spēju mēs uh, veidojam jaunu līdzsvaru balstoties uz mūsu teritoriju. Uh, Eh, daudzveidīgo bagātību. Mums ir kā vadlīnija Jā, par vadlīniju jāņem dzīve, dzīve, cienīga dzīve, eh, radošā, eh, ko, kolektīvā, kolektīvais radošais darbs ar visiem tiem kopā, kuri šodien, domājot par jauniem dzīves, dzīvošanas, strādāšanas, radīšanas, pārvietošanās veidiem, mēs tam esam gatavi. Noslēgumā vēlos skaidri norādīt, ir tīpaši uzranu, uzrunājot valstu valdību vadītājs, padomas priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, viņi tiksies nākošajā nedēļā, un arī tas ir jānorāda, ka ja mēs nespēsim rīkoties solidārā veidā attiecībā pret šo izaicinājumu, tad kāda ir jāgna Eiropas Savienība? Mums ir skaidrs, ka nacionālie egoismi novedīs mūs pie katastrofas, un tikai kopā mēs e, radīsim īsto ceļu, pareizo ceļu. Paldies! Eh, paldies. Paldies, paldies uh, Lamberts kungam. Tagad nākamais runātājs Fito kungs. Jā, lūdzu jums vārds. Paldies, uh, paldies priekšsēdētājiem Sasolī. Es uh, gribētu teikt uh, paldies par šīm iespējām. Es arī ceru, ka mēs uh, drīz varēsim būt eh, parlaments sēdēs klāt. Un es gribētu pieminēt eh, tos eh, daudzos upurus, kas vēl aizvien katru dienu ir. Situācija ir dramatiska. Arī es gribētu uzsvērt uh, visu to darba nozīmīgumu, kas strādā veselības aizsardzības nozarē un palīdz mums pārvarēt šo koronas krīzi. Ir absolūti nepieciešams norādīt gan uz to, ko vēlamies, bet arī ļoti skaidri runāt par to, kas ir noticis. Eiropa bija pilnīgi nesagatavota pilnīgi nesagatavota uz uh, to koordinējošo lomu, kādu tai vajadzēja ieņemt. Un uh, jāsaka, ka dalībvalsts ir bijušas ļoti egoistiskas brīdī, kad uh, vārds solidaritāte tika teikts, bet solidaritāti bija jāpierāda. Es domāju, ka Tas ir jautājums, par kuru vajadzētu vēl padomāt. Mums ir bijusi ārkārtēja situācija veselības aizsardzības jomā, un tagad ļoti ātri ir jāpievēršas uh, jautājumam, ko Eiropa var ekonomiski uh, izdarīt, lai šī traģēdija nekļūtu arī par uh, ekonomisku krīzi un nepārvērstos tādā situācijā, kas, kas nav labojama. Tādēļ gribu izteikt sekojošas domas. Pirmkārt, domāšana kā pirms krīzes un diskusijas, kas ir ļoti ilgas, parāda, ka ir aizvien vēl noteiktas uh, nostājas. To parāda arī šodienas rezolūcija, un to mēs noraidam. Piemēram, 7. panta izmantošana, lai vērstos pret valdību Ungārijā un Polijā, un prāt, tas nav piemēroti tagad ievērojot tos dramatiskās uh, situācijas, eh, kādas piedzīvojam tagad. Tagad mums ir jākoncentrē mūsu uzmanību uz to, lai rastu ekonomisku risinājumu. Un ekonomiskiem risinājumiem jābūt ļoti konkrētiem un efektīviem, lai pilsoņiem, darbņēmējiem un uzņēmiem mēs varam sniegt atbildes. It īpaši tajos sektoros, kas vissmagāk skarti. Uh, ražošanas sektors, turisms, satiksme, lauka saimniecība. Visiem šiem sektoriem ir vajadzīgi ļoti skaidri pasākumi un veidojot Eiropas atbildes un Eiropas eh, eh, investīciju bankas eh, darbība ir ļoti nozīmīga, ir uh, nepieciešama skaidra darbība, bet uh, birokrātijas vien vēl ir pārāk liela. Mums ir jābūt ļoti skaidrai atbildēji Eiropas budžetā. Esmu uh, dzirdējis, ka pēdējā laikā aizvien aizstāv atsevišķus punktus. Taču, ja budžets tagad netiks izmainīts ļoti pamatīgi, tad eh, nevar iedomāties, ka turpināsim runāt par to, kas pagātnē tika minēts kā programmas, nu, piemēram, zaļā darba kārtība. Es eh, domāju, ka tagad jāizmanto iespēja, lai pārdomātu tos lēmumus, kādi ir eh, jāpieņem šai kontekstā. Un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai mēs šeit rastu uh, jaunus instrumentus, lai veidotu jaunu solidāru Eiropu, un tas ir tas, ko pilsoņi no mums sagaida, un tas arī ir tas skaidrais solis, ko konservatīvie šajā diskusijā pienesīs no sevis. Paldies! Paldies nākamā runātāja Obrīkundze! Un... Paldies, priekšsēdētājs! Darbie kolēģi, gulēju e grupas vārdā. Pirmkārt, mēs vēlamies paust atbalstu visiem tiem, kuri cietuši no vīrusa, visiem tiem, kuri strādā aprūpē, visi tiem, kuri ir pirmajās rindās šajās, šajos krīzes apstākļos. Saskaroties ar šo vētru, Eiropas valstīm ir jādomā par kolektīvu, nesautīgu. Uh, ad, savstarpēju atbalstu. Un mēs zinām, ka tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu eh, sargāt sevi visi. Bet jānorāda, nu, ka kamēr tas paliks kā tukši vārdi, kamēr mūsu parlaments tikai skatīsies eh, pilnīgi sastindzis eh, Eiropas koordinācijas trūkumu, nekas neizdosies. Mums ir jādomā vairāk, mums ir skaidri jāuzrūko, jāuzlūko šīs katastrofas sēks, kā uh, skaidrot to, ka šodienas balsojuma rezolūcijā nekur nav pieminēta atbildība uh, budžeta samazinājumiem mūsu veselības aprūpēs. Mūsu Uh, veselības aprūpas sistēmas atspoguļo šo, uh, šīs problēmas. Uh, tas, tas nozīmē vietu skaitu samazinājumu slimnīcās, budžeta samazinājumu slimnīcām. Jā, dārgie kolēģi, stingrā taupība nogalina, un mums vajadzētu Eiropas parlamentā uz to pievērst acis 63 reizes 2011. un 2018. gadā komisija mēģināja samazināt veselības aprūpas finansējumu. Liberāļu valdība neko nedarīja. Bija jāatzīst šī parādība, lai izdarītu šodien politiskus secinājumus. Mūsu pienākums attiecīgi ir noraidīt jebkurus stingrās staupības nosacījums. Uh, Eh, lai varētu izmantot eh, Eiropas stabilitātes eh, fonda līdzekļus. Cilvēkiem mirstot Itālija nezina, vai tai ir jāpieņem šī Eiropas Savienības saindētā dāvana. Man, man ir kauns par mūsu parlamenta klusu, klusēšanu neiespējamās dilemmas priekšā it, Itāļiem. Vai nu iet bojā, vai piekāpties. Tāpat vēl viens jautājums nav klāt debatēs. Valsts parāds, ko liberāļi izmanto kā damokla zobenu, kas gulstās par eiropiešu galvām. Un es nevaru eh, noticēt tam, ka jūs nebūsiet dzirdējuši šo piedziedājumu, ko atkārto eh, atsevišķi valdību pārstāvi, ka krīze vismaksā dārgi, būs jāpieliek pūliņi, būs jāstrādā vairāk. Godīgi sakot, nav nekāda sēga šo, šo, šo meldiņu klausīties līdz galam, jo mēs ļoti ļoti labi to piedzīvojam, zinām. Cilvēki, tautām būs jāmaksā par krīzi, un it īpaši vistrūcīgākajiem. Vēlos apliecināt cieņu visiem profesionāļiem, kur strādā pirmajās rindās, no kuriem tiek pielikti vislielākie pūliņi. Bet it kā vienīgā iespēja būtu samazināt sociālās tiesības, it kā šis valsts parāds būtu eh, neapējams, nepārvarams, un ka mums vēl desmitiem gadu vajadzēs eh, savilkt jostas ciešāk. Tā vietā, lai paliktu par šī domāšanas veida e, gustekņiem, mums ir jāpatur prātā Albēra Kamī teiktais, ka mēs gribam zināt, vai ir iespējama izēja no bezizējas. Un šobrīd vēl jo vairāk pieprasot un uzsverot to, ka ir jāizmanto monetārā politika, lai atgrieztos pie stingras taupības. Kāpēc eh, noraidīt uzreiz visas parādu mutualizēšanas iespējas? Kāpēc nedot iespēju Eiropas centrālajai bankai eh, finansēt valsts tiešā veidā, kā to dara Anglijas eh, banka? Kāpēc nedomāt par krīzes parādu pakāpenisku dzēšanu, kā jau tas ir bijis mūsu kontinentu vēsturē? Dārgie kolēģi, ir pienācis laiks šos tabu sagraut. Ir epidēmijas laiks, mums ir jādomā par to šodien, par klimatu pārmaiņām rīt, bet visi šie izaicinājumi, jūs tos vienkārši gribat ignorēt. Lūk, ko vajadzētu aizstāvēt spēcīgam parlamentam eh, debatēs nebūsim vienkārši kā apjukuši skatītāji, būsim pietiekami drosmīgi, lai varētu uh, apgāst vecās dogmas, kas mūs ir novedušas līdz katastrofai. Paldies! Dank, Frau Paldies! Obrī kundzei nākamais runātājs Džanģosī kungs. Es gribētu Sākumā teikt paldies uh, Mišel kungam un uh, Fonderlēns kundzei par to, ka esat uh, šeit zālē un arī par jūsu vadošo lomu. Šī krīze uh, parāda, cik uh, šauri ir mūsu darbības joma. Jūs abrunājat par Eiropas Savienības nākotni. Un nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs uh, menedžēsim šo vai pārvaldīsim šo krīzi. Diemžēl Eiropa vēl nav bijusi ļoti veiksmīga. 2008. gada finanšu krīze diemžēl vēl ir atstājusi sekas un ietekme ir bijusi ārkārtīgi spēcīga, it īpaši Eirozonas periferās valstīs. Migrācijas krīzes pārvaldība bija uh, neveiksmīga un rezultāti ir jūtama aizvien vēl tagad, un mēs varam tikai cerēt, ka koronas krīzes pārvarēšanas pārvaldība būs veiksmīgāka. Mišel kungs, jūs runājat par to, ka nepieciešams arī mūsu institūcijas mainīt, un jā, jums ir taisnība. Institūcija reforma arī krīzes laikā ir nepieciešama, jo ja tā nenotiks un reformas nenotiks, tad Eiropas pilsoņi pievērsīsies risinājumiem, kas liksies uh, vienkāršāki, skaidrāki un efektīvāki. Ja Eiropa var mācīties un piemēroties, tad pretinieki ļoti eh, ātri norādīs uz kļūdām, ja tādas eh, būs. Tātad mums ir jāveido sadarbība, balstoties uz solidaritāti, par to dzirdējām daudzkārt, bet arī balstoties uz subsidaritāti. Un tas nozīmē, ka vietējā līmenī jārisina jautājumi, cik iespējams. Uh, un atsevišķas valstis dažkārt ir spējīgas efektīvāk un ātrāk darboties. Mūsu izaicinājumi bieži plasa plašāku iesaisti reģionā, kontinentu un globālā līmenī. Tātad institūcija reforma ir nenovēršana un viss, ko daram tagad, tas mūs sagatavo nākotnē. Paldies! Paldies Čenčesī kungam! Nākamā runātāja Delanga kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdē, kungs, pēdējo reizi uzstājos šeit zālē. Es runāju par šīs krīzes uh, varoņiem. Uh, mana māsa. Uh, ir uh, ortopēdijas māsa un strādātu parastos apstākļos uh, uh, ar ceļu un uh, potīšu problēmu risināšanu, bet viņa uh, pieteicās par brīvprātīgo un uh, strādā, lai pārvarētu uh, koronas krīzes, un viņa uh, redz, cik uh, skarbi ir apstākļi. Uh, pacienti sarežģītā situācijā un arī radnieki, kas nespēja atvadīties no saviem mīļajiem. Un tas, kas viņai tagad ir vajadzīgs, ir nevis teorētiska, birokrātiska diskusija par uh, vienoto tirgu. Saprotiet mani pareizi, tam vienotajam tirgum ir jābūt mūsu darbības atjaunotnes pamatnē un mūsu budžeta izmantošanai jābūt īstam solidaritātes principam. Tas tā ir, bet tas, kas ir nepieciešams manai māsai, ir sejas maskas, aizsarg līdzekļi un a, arī Eiropa, kas parāda, ka tā ir spēja darboties. Un a, mēs a, nekad nedrīkstam būt tik atkarīgi no citām pasaules a, daļām, ja runājam par medicīnas a, preču un aizsarga līdzekļu a, ražošanu. Tas, kas a, viņai nepieciešams, a, ir a, piemēram solidaritātes a, pierādījums, ka a, Uh, pacienti no Nīderlandes uz um, Vāciju tiek pārvest. Viņa, ne, viņai um, nepalīdz uh, attēlu, ka Krievija palīdz uh, Itālijai uh, un dara vairāk nekā citi. Tas, kas ir nepieciešams, ir mācīties no kļūdām. Bija kļūdas, ieviešot sākuma pasākums cīnītos pret koronas krīzi, uh, viena valsts darot vienu lietu un kaimiņu valsts ko citu, un padome uh, atkārto to pašu. Uh, Komisija piedāvā vienotu uh, stratēģiju. Uh, mainot uh, ierobežojumus. Es gribu teikt, paliksim droši un parādīsim manai māsai un visiem pārējiem, ka Eiropa māk mācīties no savām kļūdām, mums jābūt labākiem un jāsniedz rezultāti. Paldies! Paldies kolēģei Delanga kundzei. Nākamais runātājs Benefei kungs, pusotra minūte. Priekšsēdētājkungs, mēs atzinīgi vērtējam tos pasākums, kādi līdz šim ir bijuši, lai pārvarētu korona krīzi. Bet mums ir nepieciešami skaidri pasākumi un jāatbalsta tie pilsoņi, kam nepieciešama palīdzība. Piemēram, nabadzīgi cilvēki, vecāku gadagājumu cilvēki, sievietes, cilvēki ar ierobežotām ar ierobežotu mobilitāti. Mūsu palīdzība būs ļoti nozīmīga nākamo mēnešu laikā. Vērtējumi ir tādi, ka par 7,5% samazināsies NKI. Mums ir nepieciešami Eiropas investīcija bankas skaidri pasākumi, jāaizsargā ekonomika un arī darba vietas. Prioritāte ir izaugsmas plāna izstrāde Mums ir nepieciešama līdzekļi tam. Mēs runājam par to, ka jaunas iekšējās kredītlīnijas tiks izmantotas un katra valsts pārbaudīs, vai ir iespējams tās eh, izmantot. Es eh, esmu ļoti gandarīts, ka parlaments eh, balsos par rezolūciju ekonomiskai atjaunotnei un ekonomisku atbildību. 23. aprīlī Padomu to varēs apstiprināt. Šeit neiet runa tikai par solidaritāti attiecībā uz dažādām valstīm, bet gan, ka Eiropas modelis ekonomikā tiek atbalstīts. Nedrīkstam zaudēt laiku. Fonderlains kundze citēja uh, Spinelli, mums ir uh, ne tikai citāti jāizmanto, bet ir nepieciešama aktīva darbība. Nevaram zaudēt laiku. Nav tāda laika. Eiropiešu vairākums, plašais vairākums prasa, lai mēs reaģētu atbilstoši. Mums ir jāizmanto uh, mums dotā iespēja. Paldies! Paldies Benifei kungam! Tagad uh, Sežurnē kundze, lūdzu. Merci, monsieur le président, chers collègues. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Es uh, gribētu domāt, ka šodien balstāmais teksts ir sasaukumā vissvarīgākais. Tāpēc, ka es. Uh, Esmu pārliecināts, ka šī rezolūcija nāk no mūsu tautām, ka šajā krīzē mums ir izdevies rast Eiropas vispārīgo interesi. Šis teksts nav ne ziemeļu, ne austrumu, ne latīņu, ne dienvidu, un e, tas nav tipisks nevienai no mūsu politiskajām e, saimēm. Tas ir teksts, kas ir Eh, ir sagatavots mūsu aprūpes darbinieku Bergamo, Milūzā, eh, Madridē vārdā, mūsu kasieriem eh, lielveikalos, kuriem ir nepieciešamas maskas un aizsardzības rīki, mūsu maziem vidiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams vairāk līdzekļu no Eiropas investīcija bankas, mm, šī kontinenta demokrātiem, kur, kuri mūs lūdz aizstāvēt vārdu brīvību, dalību Ungārijā mūsu slovāku, nīderlandiešu bērniem, kuri darba pēc gadiem nāks darba tirgu, kuru interesēs mēs vēlamies investēt kopā. Un uz to mūs mudina mūsu tautas priekšsēdētāji. Šī zēžzāle ir ļoti tukša šodien šajos apstākļos, bet tie, kas mēs esam šeit klāt, mēs pārstāvam eh, visas Eiropas ap simtu politisko partiju. Mēs esam Eiropas tautas, ko ir ievēlējušas eh, Eiropa, mēs esam pārstāvi, ko ir ievēlējušas ievēlējušas Eiropas eh, tautas, un mums ir izdevies panākt vienošanos, un kā ir iespējams šodien, tad, kad Eiropas Savienība šķiet tiks sašķelta, Eiropa doma. Uh, pauž savu vienprātību šai rezolūcijai. Priekšsēdētāji, godājamie klātesošie, godājumie valstu valdību vadītāji, jūs meklējat vienošanos. Vienošanās ir šeit iekļaut šajā tekstā. Tā pauž Eiropas tautu vēlmes, ambīcijas, efektivitāti, demokrātiju, mūsu vērtības. Uzklausiet parlamentu, uzklausiet tā, Eiropas pilsoņus, uzklausiet Eiropas deputātu. Mēs šeit nepār, neesam kā partiju vadītāju, mēs esam rīkojušies atbildīgi, un šobrīd ir pienākusi kārta rīkoties atbildīgi jums. Paldies! Paldies Sežurnē kungam! Nākamais var Jānikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šajās veselības krīzē ir vienmēr jāmeklē vainīgais. Tad, kad nevar norādīt uz nacionālistiem, populistiem, tad tiek norādīts uz nesagatavotību. Mazgāt rokas nevainībā nav pietiekami. Jo mūsu sabiedrībā, mūsu ekonomika te, tiek sista krustā. Uh, bet ir e, jāizvēlas šajā stāvoklī starp vainu mītu vai spoku, kas novērš tautu uzmanību. E, un vispirms es vēlos e, runāt par to, ka Francijā pašreizējā valdība samazina sociālās nodrošināšanas budžetu un vēl pār eh, praktiski 5 miljardiem tās eh, tiks samazināts nākošajā gadā, no kuriem 1 miljards tiks atņemts eh, slimnīcām. Nekas nav domāts pār krīzes risināšanu. Tā, kamēr Dānija un Austrija piedāvā savu ierobežojumu samazināšanas stratēģiju. Vācija ir eh, bija eh, nos, eh, lēmusi noslēgt robežas krīzes sākumā, komisija protestēja. Tāpat recesija un ekonomiskā krīze būs draudīga darba tirgumu. Komisija ir jāpārtrauc visu regulējumu darbību, jo tiesa padarīt smagāku recesiju. Tad kāda ir jēga no finanšu arhitektūras, kas ir katras krīzes laikā jāsagrauj? Albānijas, Maķedonijas pie pievienošanās Eiropas Savienībai, Eiropas Savienības paplašanāšanās turpināšana, tāpat budžets uz e, Eiropas, spiediens uz Eiropas budžetu, ko sagaida cilvēki, tāpat arī pagaidām Eiropas notiekumu dēļ MBO eh, mazie vidēji uzņēmumi nav ar prioritāru pieeju savu reģionu tirgumu. Mūsu lauksaimnieki bez fiksētām cenām, bez kvotām ir ar grūtībām pārdot savu saražoto. Ei, valstis Eh, kuras cer uz Eiropas solidaritātes mehānismu, apzinās, ka eh, par to lemj Briseles administrācija. Tāpat ārējās darbības dienests neefektīvi strādā Lībijas, eh, Lībijā un citās valstīs, no kurienes Āfrikas valstīs, no kur no kurienes nāks uh, turpākie krīži, e, bēgļi. Mēs esam saskārušies ar Antigones veida dilemmu, ar, at, pat atcerēties uh, eh, sengrieķu traģēdijas Antigoni, kura bija, kura bija gatava drīzāk mirt, nekā pakļauties netaisnīgiem likumiem. Paldies, nākamais runātājs Dzambatskī kungs. Priekšsādātāja kungs, komisija padoma. Neviens neko neteica līdz šim par komunistu Ķīnu, kas klusēja, izplatīja melus, Tāpat kā pirms daudziem gadiem padomju vara meloja par Černobiļu, un viss ir tūkstošiem upurus prasījis Eiropā. Neviens nav neko teicis par komunistu ķīmas atbildību. Otrkārt, Eiropas komisija Komisija vēli rīkojās un tādēļ šīs novēlošanās dēļ Eiropas valstīm bija jāslēdz savas robežas. Un Šarli Mišel, dargais Šarli Mišel, jums būtu jākaunējas, un tas ir šodien. Šī procesa laikā jūs pieņemt lēmums par mobilitātes pakotni. Uh, Domājot par simtiem un tūkstošiem eh, šoferu no Austrumē Eiropas, par Bulgāriem, par Čehiem, kas eh, glāb cilvēku dzīves eh, rietum Eiropā. Tagad viņi ir gaidīti. Tagad jūs nerūpēties par viņu atpūtas laikiem. Tagad jūs nerūpēties par to, ka viņiem ir jāguļ smagajās mašīnās. Un rīt, rīt jūs viņus izmetīsiet. Tā ir divkosība, tā ir vairāk nekā divkosība Tas ir viss traki. Un uh, Eiropas uh, konservatīvie mēs. Uh, Neklusējam. Mums ir uh, nepieciešama saprātīga ekonomikas uh, pasākumu. Šis teksts rezolūcijā tā ir fantāzija. Ja jūs nerīkosieties un ja jūs nerīkosieties saprātīgi, šis vīrus kļūs par uh, atkārtotu Černobiļu. Paldies, nākamais runātājs Botinga kungs. Paldies komisijai, paldies Mišelu kungam, paldies padomēji. Kā parasti mēs runājam, ka risinājums ir vairāk tirgus, bet šobrīd mēs saskaramies ar tirgus klausalu trūkumu un šeit, šeit, šeit nerunāju tikai par masku vai respiratoru trūkumu, es runāju par vakcīnām, eh, medikamentiem. Daudzi no simtiem tūkstošu upuru varēja nenomirt, jo Šī jau nav pirmā nāvējošā koronas epidēmija. Mums bija sārs viens, mērs un zinātnieki toreiz jau bija ļoti tuvu, lai izstrādātu vakcīnu un zāles, bet kas notika? Izbeidzās nauda. Kāpēc? Tāpēc, ka daudz starptautiskie uzņēmumi drīzāk investēja citās lietās, kas ir ienesīgāk, piemēram, ādas krēmos un tā tālāk. Un tā ir tā cīnisma zīme, to mēs redzam. Uh, Mēs runājam par vakcīnām, lielie farmācijas uzņēmumi jau ir gatavi eh, savus nagus ielaist eh, šajās ekskluzīvajās tiesībās, lai varētu nopelnīt uz to visu. Viņi zina, ka tur varēs labi uzvārīties. Man ir ļoti skaidrs, nebūs um, nekādu. Um, uh, um, ienākumu, ieņēmumu šajā pandēmijā, un tāpēc mums ir jāpielāgo Eiropas zāļu likumdošana uh, lai labāk aizsargātu cilvēku veselību. Tagad tiek aizsargāta tikai starptautisko uzņēmumu ieņēmumu, un tā nedrīkst turpināt, un tāpēc es aicinu nākt klajā ar iniciatīvām Eiropas līmenī. Mums ir jāpārtrauc šī te patentu uzvaras gājiens, mums ir jāizmanto ģenēriskie medikamenti. Mēs redzējām, kas notika Dienvidā Āfrikā, kad ne um, gribēja pazemināt cenas uh, HIV aids medikamentiem, Nensols Mandela toreiz sagrāva patentus, un uh, kurus mēs šobrīd atbalstīsim, Nensolu Mandelu vai uh, lielos starptautiskos uh, farmācijas uzņēmumus, dzīvību vai uh, ienesīgumu. Paldies! Paldies kolēģiem! Botengam! Nākamais runātājs komija uh, Oliveras Konts. Paldies! Tad, kad pēdējo reizi eh, itāļu valodā uzstājos šeit parlamentā, nedomāju, ka būs tik drīz eh, iespēja to atkal darīt. Un šodien uzstājos itāļu valodā, lai paustu solidaritāti ar valsti, kas šajā brīdī maksā augstāku eh, traģisku cenu. Itālija un Katalonija abas skar uh, vīrus ļoti smagi. Šodien ir diena, kad mums vajadzētu parādīt solidaritāti katrā Eiropas uh, valodā. Uh, jo šī veselības krīze ir arī sociāla krīze, kas apdraud visas mūsu valsts. Eiropas Savienībai vairāk nekā jebkad sevi ir jāredz kā. Un šobrīd es vēlos paust solidaritāti, savu solidaritāti arī mūsu deputātiem, Karlosam Puigdemonam un kopīgi ar. Uh, uh, un Spānijas sabiedrību tām tam, ko ir eh, pārdzīvojusi Spānijas sabiedrība. Mums ir nepieciešami būtiski rīki, lai mēs varētu rīnīt, cīnīties pret divām krīzēm - veselības un ekonomisko. Lai krīze, es varētu, lai krīze eh, darbotos, lai. Eiropas eh, Uh, ba bankas, uh, centrālās bankas piedāvātos uh, sanitāros obligācijas. Tāpat ir ļoti būtiski strādāt, ir, lai izveidotu efektīvu vakcīnu, ko, kas palīdzētu novērst gan šo, gan citas pandēmijas, un tam ir nepieciešama spēcīgāka sadarbība, tā skaitā ekonomiski un arī zinātnes vidū. Paldies, Avarēš kungs, tagad um, Nākamais runātājs Muresāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējo divu mēnešu pieredze kolēģi ir parādījusi, ka neviena valsts viena pati nevar uzvarēt šo vīrusu. Mūsu Eiropas atbilde jau ir mainījusi situāciju uz vietas. Mēs esam pierādījuši, ka solidaritāte var uzvarēt uh, um, egoismu un palīdz cilvēkiem. Pirms divām nedēļām mēs šajā zālē Eh, stāvējām un apstiprinājām 37 miljonu eiro izmantošanu pret koronu, un šeit zālē es Eiropas komisijas priekšstādātāji prasīju darīt vairāk. Es teicu, ka ir jādara vairāk, un es viņai prasīju atvēlēt visus 4 miljārdus eiro no budžetā neizmantotajām rezervēm cīņai pret koronavīrusu, un tagad Eiropas komisija piedāvā tieši to arī piedāvā, piedāvā atvēlēt vairāk kā 3 miljārdu eiro cilvēkiem, kam ir vajadzīga palīdzība, un es aicinu to visu apstiprināt to darīt ātri, lai tas kļūtu par likumu un lai palīdzību nonāktu pie cilvēkiem, pie pacientiem, ārstiem, slimnīcām. Bet es gribu teikt, ka vēl vairāk ir jādara. Tas ir tikai sākums, un mums vajadzētu plānot arī mūsu nākotni. Eiropai vajadzētu palīdzēt tur, kur ir vislielākā vai palīdzība vajadzība. Tās ir slimnīcās, mēs redzam pilsētas un reģionus, kas nespēja glābt savu pilsoņu dzīvības. Cilvēki raugās uz mums, gaida risinājumus, un es gribu teikt, ka mums ir plāns un priekšlikums. Izveidosim Eiropas veselības solidaritātes fondu, lai investētu slimnīcās, jebkurā Eiropas vietā, kur tas ir nepieciešams. Es aicinu 50 miljārdu eiro fondu izveidot, lai uzlabotu situāciju visās Eiropas slimnīcās un lai nodrošinātu uh, to, ka cilvēki saņemtu labu veselības aprūpu, lai arī kur viņi dzīvotu Eiropas Savienībā. Jautājums ir, vai mums ir nauda, un mana atbilde ir, protams, ka mums tā ir. Mums vajadzētu naudu atvēlēt tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga, un tas attiecas uz Eiropas pilsoņu dzīvību glābšanu. Mēs to kā grupa piedāvājam rezolūcijas eh, grozījumu. Eh, padarīsim šo projektu par Eiropas parlamenta projektu. Um, uh, ļausim Eiropas parlamentu pieminēt kā tādu, kas 2020. gadā glāba dzīvības un uh, deva cilvēkiem cerību Eiropā. Paldies, kolēģi Muresan. Tagad pusotra minūte Moreno Sančes kungam lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Pie Saskaroties ar šo maksimālo krīzi, Eiropas Savienība nevar sniegt minimālu atbildi. Vairāk ekonomiskās dogmas nav spēkā. Saskaroties ar šo vēsturisko izaicinājumu, Eiropas Savienība ir jārīkojas solidāri e, sociālajā, ekonomiskajā ziņā nevienu neatstājot iepakaļ. E, tiek apdraud, ir apdraudēts mūsu kopējais mērķis. Vienošanās ir eh, solis pareizā virzienā, bet tas ir nepietiekams. Ir jādomā par jaunu maršalu plānu, plānu par kopējiem investīcijām. Tāds kā to norāda eh, Spānijas valdības vadītājs. Mums ir nepieciešamas solidāras obligācijas, un šodien no Eiropas parlamenta mums ir jānosūt spēcīgs vēstījums visiem līdz pilsoņiem, eh, izveidojot kopēju ceļu karti un budžeta un noteikumu pasākumus, kuri ņem vērā sanitāros, ekonomiskos un sociālos aspektus mūsu iedzīvotājiem, taisa skaitā vismazāk aizsargātājiem ir nekavējoties jāizmanto visi finanšu instrumenti un līgumos iekļautās iespējas. Un mums ir tas jādara aizstāvot demokrātiju un tiesiskumu, paturot arī prātā e, digitālo darba kārtību, zaļo kursu, atbalstu lauksaimniekiem, zvejniekiem, turismam. Tāpat arī e, aicina atbalstīt rekonstrukciju plānu. Paldies, kolēģi! Moreno Sančes runātais turpina, bet viņam tiek slēgts ārā um, mikrofons. Kolēģi, jums bija uh, laiks uz pusotru minūti. Pusotra minūte jums bija. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, excuse me, I didn't. Es atvainojos, es jums nedevu atkal vārdu. Jums bija vārds uz pusotrā, uh, pusotru minūtu, un jūs runājat ilgāk kā divas minūtes. Tas ir jautājums par cieņu pret uh, citiem kolēģiem, pret mūsu klausītājiem internetā, un mums ir taču jāuzklaus arī komisijas komentāri debašu noslēgumā. Kā nākamā uzstāsies. Uh, Kolēģe Rīsa, lūdzu. Es... Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētājs. Covid-19 atklāja gan vistumšākās, gan arī visgaišākās puses cilvēka raksturā kas ir, no, nu, kur viena izpausme ir mūsu medicīnas darbinieku iesaistīšanās. Tāpat solidaritātes kustība, kas plaukst viscaur Eiropā, um, darba rokas, kuras uh, brīvprātīgi, piemēram, nodarbojas ar masku šūšanu, aizsardzības uh, aprīkojumu šūšanu Un šajā situācijā mums ir jāatbild, kur ir Eiropa vai Eiropa dara piet pietiekami. Nākotnē mums parādīs stabilitātes pakts, valsts atbalsts, bazuka bez e, precedenta e, un citi pasākumi. Parlaments šodien pieprasa vairāk, it īpaši to, lai tiktu veidots jaunas aizņēmums, korona obligācijas, lai varētu tikt galā ar krīzes postījumiem. Par veselības aprūpas eh, aspektu jautājumiem mēs nevaram visu laiku slēpties aiz līguma robežām. Ko tad ir, eh, kas ir izdarīts? profilakses un anticipēšanas ziņā, kāpēc komisija nav aktivizējusi eh, humanitārās palīdzības eh, iespējas Eiropā, lai atbalstītu slimnīcas Madridē, Bergamo, citur. Mūsu rīcībā ir līdzekļi, bet mums pietrūks drosmes, un es gribētu, do, lai man tik dot iespēja pabeigt uzstāšanos. Es gribu pieminēt mūsu vecāko gadagājumu pilsoņus, kuri īpaši paši dārgi maksā par šo krīzi. Francijā viens no diviem e, vecajiem cilvēkiem, kuri slimo ar Covid. E, nepārdzīvo šo slimību. Manā arī man nav nekādu risinājumu, ko jums ieteikt, bet es noslēgumā vēlos vēl piebilst, ka šie vecie ļauži ir mūsu šobrīd Eiropas politikas aizmirstie. Viņiem ir jāpasliep, jāpasliep roka. Paldies, Rīsas kundze. Tagad divar pus minūtes Demāna kungam. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Rapsas Savienība brūk. Janvārī kļuva skaidrs, ka Ķīnā plosās nāvējošs vīrus, bet Eiropas Savienība neko nedarīja. Ne komisija, ne padome nepieņēma nekādus būtiskus lēmumus attiecībā uz uh, satiksmi no Ķīnas. Viņi neparūpējās, ka mums ir pietiekami daudz aizsardzības materiāli un testi. Viņi atstāja vaļā Schengenes robežas līdz pat 18. martam. Viņi neparūpējās par uh, dažādām atšķirīgām tirzniecības attiecībām ar Ķīnu. Mums strateģiskiem sektoriem. Viņiem pat neizdevās izdarīt pieniecīgu spiedienu, uh, lai slēgtu šos dzīvnieku tirgus Ķīnā uh, vai uh, kaut ko citu darītu pret šo vīrusu. Kolēģi, Eiropas Savienība